un kungi. Godātie kolēģi, ņemot eh, vērā bēgļu plūsmu, mums ir vēsturisks izaicinājums apliecināt solidaritāti mūsu vidū un solidaritāti ar ārpasauli. Un tādēļ mums ir jā balso par ārkārtas pasākumiem, par 120 patvēru, tūkstošu patvērumu meklētāju pārvietošanu no Itālijas, Grieķijas un Ungārijas humanitāro krīzi mēs varam pārvaldīt tikai tad, ja mēs domājam arī par šīs krīzes ārējo dimensiju, par situāciju Sīrijā un tās kaimiņu valstīs. Šeit situācija arvien pasliktinās un tādēļ arvien vairāk cilvēku dodas bīstamajā ceļojumā uz Eiropu. Tagad jau piekto gadu turpinās konflikts Sīrijā, politisks uh, risinājums joprojām nav redzams cilvēki uh, zaudē jebkādas iztikas iespējas paliekot savā valstī, gandrīz pusē valsts iedzīvotāji dzīvo galējā nabadzībā, un uh, četri miljoni uh, Sīrijas bēgļu uh, atrodas uh, Lībijā Libānā, Turcijā un Jordānijā viņu laipni uzņēma šīs valstis un uh, uh, Jordānija un Libāna praktiski vairs netiek galā ar šo uzdevumu un uh, uh šie vairs nespēja sniegt palīdzību. Arī ANO bēgļu komisariātam sāk aptrūkt uh, naudas. Dāmas un kungi, kolēģi, mums visam atstāt novārtā ANO uh, bēgļu komisariātu. 2014. gada decembrī viņiem tika dots mandāts atbalstīt bēgļus uz vietas un palīdzēt uzņēmēju valstīm. Mogherīnī kundze atgādina, ka uh, 4 eh, miljārdi eiro būtu jāieskaita šajā palīdzības fondi, bet ir eh, piešķirt līdz šim tikai 41 miljons eiro no Eiropas Savienības budžeta tikai 5 miljoni, eh, un to Vācija un Itālija ir piešķīrušas. Un kopā ar uh, padomes eh, priekšsēdētāju. Eh, mū, eh, mēs esam viensprāts par to, kas ir rakstīts pagājušās nedēļas mūsu rezolūcijā par nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu, un tas ir jādara arī komisijā, jāsameklē visi iespējamie līdzekļi. Es tā tad aicinu visus iespējamos līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta piešķirt Jordānijai, Libānai, Sīrijai, kur tas iespējams, un Turcijai. Ja mēs to nepanāksim, tad mums būs vēl nopietnāks problēmas nekā šobrīd. Mūsu uzticamība arī ir atkarīga no eh, šiem pasākumiem. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm. Es pateicos jums par atbalstu. Um, es šo vēstuli publiskošu un tuvāko uh, nedēļu laikā, ja notiks ārkārtas Eiropadomas sēde, es aicināšu valstu un valstu vadītājus šos līdzekļus piešķirt. Herr Weber. Weber kungs. Herr Präsident, wir sind in einer. Priekšsēdētāja kungs, mēs atrodamies ļoti nepieredzētā politiskā situācijā. Eiropas priekšā ir milzīgi izaicinājumi, un mūsu frakcija uzskata, ka mums ir jādod pareizie signāli, ka Eiropa un Eiropas institūcijas spēj darboties, ka ir solidaritāte Eiropā, un mums ir jādod arī eh, solidaritāte ārtes signāls ārpasaulei. Un šīs dienas signāls ir tikai pirmais solis. Mums ir jāatrisina jautājums par drošajām trešajām valstīm, par valstu robežu apsardzību un arī par noraidīto patvērumu meklētāju atpakaļ nosūtīšanu. Eiropas Tautas partijas frakcija uzskata, ka mums ir jāparāda, ka Eiropa spēja darboties, un tādēļ mēs atbalstām šo uh, lēmumu. Pitēls kungs. Il... Brevemente, il gruppo socialista. Pavisam īsi. Sociālistu grupa ir pārliecināta, ka šodien Eiropas parlaments dos spēcīgu signālu, solidaritātes signālu. Solidaritātes signālu ar bēgļiem, bet arī ar Eiropas pilsoņiem. Mēs esam pār jūsu vēstuli. Mēs piekrītam eh, tam garam, kādā ir sagatavot šī vēstule. Atcīm redzot, mums ir problēmas ar vācu tulkojumu. Vēl arī šīs problēmas nāk klāt pie citām problēmām. Es aicinu vācu kabīni tulkot eh, lūdzu eh, vācu valodā visu. Tagad viss darbojās. Paldies. Priekšsēdētājs teica tātad, ka Mēs piekrītam jūsu vēstulē, mēs piekrītam eh, šam lūgumam, kur jūs vēlaties nosūtīt komisijai un padomē, lai līdzekļi tiktu sagatavot, lai palīdzētu bēgļiem, lai reaģētu, lai palīdzētu bēgļiem eh, Turcijā, Libānā un Sīrijā. Savas politiskās grupas vārdā es vēlētos pateikties. Paldies, liels paldies visiem brīvprātīgajiem, paldies visām nevalstiskajām organizācijām, kas šobrīd rīkojas ar mīlestību un ar milzīgu kompetenci un kas parāda savu dāsnumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Ferhofštāt kungam. Thank you for the support. Liels paldies par atbalstu. Es vēlos pateikties jums par šo iniciatīvu. Vakar debatēs ar Timermanu mēs runājām par šo jautājumu, par to, ka trūkst finansējums no Eiropas Savienības puses. Mēs pilnībā varam atbalstīt to. Un es īsti nesaprotu, ja Eiropas Savienība ir paredzējusi uh, līdzekļus savā budžetā, kas ir atvēlēti šim nolūkam, tad kāpēc pēc šādas uh, krīzes ir tikai pār, pāris miljoni uh, piešķirti? Uh, Tātad mēs atbalstam, un es domāju, ka visi plenārsēdē sēdošie var atbalstīt, izņemot varbūt dažus labējā spārnā. Pitē Lamberts. Lamberts kungs. Priekšsēdētāji, vispirms es izsakos vēlētos, lai tie, kas e, šeit sēž, e, nedaudz respektētu kolēģi teikto. Arī es, protams, vēlos izteikt savu atbalstu Jā, es tūlīt pievērsīšos punktam darba kārtībā. Ļaujiet man paust to, ko vēlos. Priekšsēdētāji, mēs esam. Mēs pieņemsim dokumentu ar, saskaņā ar ārkārtas procedūru un savas politiskās grupas vārdā es vēlos uzstāt uz to, ka ja padomē būtu ievērojami jāgroza komisijas priekšlikums, tad es vēlētos un es to uzstāju, lai šī parlamenta tiesības tiktu ievērotas un lai parlaments vēlē, lai notiktu vēlreiz konsultācijas ar parlamentu. Paldies, tas bija darba kārtības punkts, tāpēc lūdzu ieklausieties manis teiktajā. Paldies. Filank. Liels paldies Lamberts kungam. Tagad vārds Fauks kungam. President, early... Priekšsēdētāja kungs, agrāk jūs teicāt, ka jūs vēlējāties, lai mēs palīdzam tiem, kam, nepiec kam nepieciešama palīdzība visvairāk. Mana grupa jums labprāt piekrist. Taču tie, kam vajadzīga pa palīdzība, nav tie, kam ir veselība un iespēja soļot no Sīrijas uz Eiropu. Visvairāk palīdzība vajadzīga tiem, kas ir beigu nometējis Turcijā un, un Libānā. Mēs nedomājam, ka vārtu pavēršana uh, uh, Eiropas vārdu pavēršanu katram, kas ir nokļūst līdz Eiropai, ir viņiem reāla palīdzība. Un tas ir principi jautājums, kad Eiropas Savienība liek dalību valstīm uzņemt bēgļus pret viņu pilsoņu vēlmi. Skiljotis. Skiljotis kungs. Skiljotis kungs. Liels paldies priekšstādātāji par spīti tam, ka mēs neuzskatām, ka ar, ar šo rezolūciju pietiek, ir milzīga humanā krīze, un Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai reģionā valdītu miers, un tomēr pilnīgi nepieņemams tas, ka dalībvalsts šodien slēdzos robežas, un viņi, viņas nerad šo lielo humano krīzi. Tāpēc mēs atbalstīsim šo rezolūciju. No vārdiem jāpāriet pie darbiem. Cilvēkiem nepieciešama palīdzība un arī dalībvalstīm Itālijai, Grieķijai un Ungārijai ir vajadzīga palīdzība. Tāpēc mēs pieprasām, lai būtu kopīga um, patvērumu politika. Tātad mēs balsosim par šo rezolūciju. Kafarāč. President Schultz. Farāžu kungs, priekšsēdētāji, Šulc, Anno, Bēgļu. Augstais pārstāvis teica, ka pat labi ne 50 miljonu pārvietotu cilvēku visā pasaulē. Es nepārprotami balsošu šodien par šo rezolūciju, par šo tiesību aktu. Un šīs balsojums nosūtīs vēstījumu, ka Eiropa ir gatava uzņemt bezgalīgu bēgļu skaitu. Tas patiesībā politiski un fiziski nav iespējams. Vai nebūtu labāk un saprātīgāk, ja mēs domātu par to, ko saka 1951. gada Ženēvas konvencija, kur ir definēts īstens bēglis. Tur ir sacīts, ka tas ir cilvēks, kas rases, eh, orientācijas, eh, reliģijas dēļ tiek vajāti. Ja mēs kā dalībvalsts piemērot šo bēgļu definīciju, tad mēs, eh, tad pilsoņi mūs atbalstītu. Ja mēs pavērsim durvis neskaitāmiem miljoniem, mēs vienkārši veicinām uh, bībeles apjomu, eksoru, un tas novedīs pie tā, ka vēl vairāk cilvēku uh, no, noslīgs vidusjūrā, un no tā nebūs jēgas. Borelli. Grazie, Presidente. Borelli, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. FTD politiskajai grupai nav vienotas nostājas. Itālijas delegācija pilnībā piekrīt jūsu priekšlikumam. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropai ir jāveido Eiropa, un mēs nevaram atļau, atstāt šīs valsts uh, vienas pašas, lai viņas tiktu galā ar šo problēmu. Paldies! Liels paldies, Borelī kungs! Lie, ļoti interesants pienesums no jūsu puses. Linskī kungs. Prezident, ich, ich erachte es als einen unzulässigen Eingriff, dass Sie. Es uzskatu, ka tā ir nepieļaujama iejaukšanās, ka jūs kā sēdes vadītājs uh, Uh, paužat uh, šeit viedokli un nav iespējams organizēt, organizēt debats par šādu svarīgu jautājumu, un mēs atrodamies tādā situācijā, ka ir šķietams parlamentārisms šeit un uh, nenotiek īstas debates, jūs nodarat kaitējumu Eiropas parlamentārismam tik svarīgus jautājumus uh, nedrīkst uh, izlēmt neorganizējot uh, kārtīgas, pamatīgas debates saskaņā ar procedūru, un mēs pie jums vēršamies, lai jūs cienāt šo parlamentu un pieļaujat kārtīgas pamat, debates, nevis kaut kāda šeit šķietamas debates, kas šobrīd notiek, un jūs tiešām nodarāt kaitējumu parlamenta ticamībai. Un tas, ka tagad šis jautājums tiek pieņemts steidzamības kārtībā par to, ka šo bēgļu plūsmu Eiropā vajadzētu sadalīt, kaut gan ir liela pretestība šādam lēmumam, jo tas uh, pārkāpja uh, lielā mērā dalību valstu suverenitātes principu. Un mums ir jārīkojas tā, lai mēs sniegtu palīdzību uh, šiem cilvēkiem viņu izcelsmes kontinentā, nevis uh, uzspiest šādus lēmumus. Vielen Dank. Vielen Paldies. Fērhofštāta kungs par šo atgādinājumu. Timerman kungs vēlas uzstāties. For... Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties. Pasaule saskars ar bēgļu krīzi. Farāža kungam ir tai, pilnīgi taisnība, ka viņš uz to norāda. Bēgļu krīze, kas uh, būs aktuāli vēl tuvākos gadus. Mums uh, jāsaskars ar tūlītējo krīzi, ja mēs vēlamies uh, spēt risināt struktūrālo struktūrālā krīze. Šodien mums, Eiropiešiem, ir mests izaicinājums politiskā līmenī, humanā līmenī un pat, es teiktu, morālā līmenī. Vai mēs spējam sniegt risinājumus, kas ir realistiski, atbilst mūsu atbildībai, un vai mēs rīkojamies atbilstoši mūsu dvēselēm. Un šodien Eiropas komisijas vārdā es vēlos sacīt, ka mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas parlamentam par to, ka tas izprot šīs lietas steidzamību. Mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem par to, ka viņš uzņēmās institīvu un sniedza iespēju balsot šodien. Tātad abas institūcijas Eiropas parlamenta vadībā tagad var sacīt dalībvalstīm padomē, ka ir pienācis laiks rīkoties. Pienācis laiks rīkoties pamatojas mūsu humanitāriem principiem. Mēs neiestājamies par visu robežu atvēršanu, taču mēs aicinām saglabāt uzticēšanos savām dvēselēm un Mēs nedrīkstam teikt cilvēkiem, kas bēg no vajāšanām un no kara, ka viņiem jāpaliek prom no mums. Un es vēlos, es esmu pateicīgs par to, ka šis parlaments uz